Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums, kas par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot par 19. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Bija apsvērums, kas par pret atturas. Pieņemts. 28. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts, uh, e, noraidīts. E, apsvērums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 37. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 38. grozījums, sākam balsot. Chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 29. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Oriģinālais teiks divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņems. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņems. I apsvērums pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņems pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 30. grozījums, kas par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot. Jūsā. Beidzam balsot. Aprovāto. Pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Aprovātu. Pieņemts. Apsveicu. Fotigas kundzes ziņojums. Pirmais grozījums. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Respinto. Norādīts. Pirmais punkts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Viens Q punkts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Viens S punkts, ka, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Ir mutiskā grozījuma pieprasījums, Fortigas kundze. Lūdzu jums vārdu. Lūdzu. Uh, was... Priekšstādātāja kungs. Tā bija nepārprotama tehniska kļūda apraksts tekstā attiecas uz citu ēs iestādi Eiropas, mm, respektīvi uz komisiju. Tāpēc es ierosinu svītrot vārdus next and her successor, jo mēs runājam tagad par padomi. Paldies! Vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu? Neviens neiebilst. Tā tad balsosim par šo grozījumu, kas par pret atturas pieņems. Tālāk pārējām pie punkta 1AG. Ordinālis teksts pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts otrā daļa, kas par pret atturas. Man šķiet, ka ir apstiprināts, bet nu pārbaudīsim, jo ne visi cēla rokas. Lūdzu, sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot respinto. Norādīts. Rekomendācija ir savā kopumā. Sākam balsot. Personālais balsojums. Beidzam balsot. Aprovāto. Pieņemts. Un tagad Lopes Agilārs ziņojums. Astotais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Kjūsa. Beidzam balsot. Respinto emendamento. Norādīts devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Respinto. Norādīts. Pirmais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Norādīts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Kjūsa. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. La votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Grazie per la collaborazione. Paldies par sadarbību. Tagad būs neliels pārtraukums uz dažām minūtēm, lai kolēģi var doties prom, ja viņi tā vēlas, un turpināsim ar balsojumu skaidrojumiem. Thank you.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 Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Labi, tagad sāksim balsošanas skaidrojumus. Diezgan daudz deputāti ir pieteikušies mutiski skaidrot balsojumu. Mēs nevarēsim skaidrot balsojums ilgāk par 2,45 minūtēm. Tas ir tādēļ, ka trijos atsāksies atkal plenāra sēde un uh, ir nepieciešams sagatavot šo telpu. Tāpēc arī ja kāds nepaspēs, tad rīt pēc balsojuma būs iespējams to izdarīt. Turklāt ir iespējams arī iesniegt rakstiski. Nu, tad sāksim. Fotigeres uh, rekomendācija. Paskaidrojumu sāks uh, Pospešila kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es esmu atbalstījis šo vienošanos starp Eiropas Savienību un Afganistānas Afganistānu, jo es domāju, ka tiešām ir ļoti svarīgi atbalstīt Afganistānu tagad, kad situācija ir tāda, kāda tā ir. Ir nepieciešams palīdzēt uh, cilvēkiem, kuri ir nomocījušies uh, pilsoņu karā. Un tāpēc arī nepieciešams palīdzētu ļoti daudziem. Piemēram, arī daudzu čeh, daudzi uh, karēvi no Čehijas piedalījušies uh, misijās Afganistānā. Ir īstais brīdis palīdzēt viņiem panākt mieru. Es uzskatu, ka mēs varēsim šādā veidā panākt to, lai šajā valstī tiktu panākts kāds kompromiss un kāda, kāds risinājums šajā situācijā ar Talibānu un centīsimies šo uh, orga, kaut kādu šo risinājumu panākt, lai gan, protams, vienoties ar šo organizāciju ļoti grūti. Paldies Pospišela kungam un tagad aicinu Polčaka kungu vienu minūti ir jūsu rīcībā. Paldies priekšsēdētāji par iespēju izteikties. Es, es balsoju pār to, lai mēs noslēgtu šo vienošanos starp Eiropas Savienības Savienību un Afganistānu, jo es uzskatu, ka ir nepieciešams palīdzēt Afganistānai atjaunoties jo tas ietekmē gan mums, gan ietekmē arī uh, visus. Arī uh, tepat pie mums ir daudz cilvēku, kas ir cietuši no šī. Uh, Šīs traģiskās situācijas mums ir jācīnās ar terorismu, mums ir jācīnās ar uh, narkotiku tirzniecību un arī tie, kas cīnās pret uh, noziedzniekiem, viņi ir pelnījuši mūsu atbalstu Runa nav tikai par karavīriem, runa ir par to, lai vispār mēs nodrošinātu mieru un drošību Afganistānā. Ir svarīgi to atbalstīt, un es esmu to atbalstījis. Es arī uzskatu, ka ir svarīgi atbalstīt Afganistānas valdības kapacitāti, lai viņi varētu uzlabot situāciju valstī, lai iedzīvotāji varētu baudīt uh, labāku labklājību. Paldies! Paldies! Tagad Daniels Hanans Vienu minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Afganistāna uh, saskaņā ar uh, ANO eh, sarakstiem viena no viskorumpētākajām valstīm uz planētas. Kāpēc tā ir? Kāpēc tā ir noticis? Es nevaru, protams, pārāk vienkāršot, jo tur ir daudz faktoru, bet vismaz daļa no atbildes ir tāda, ka Afganistāna nekad nav bijusi nācijas valsts. Tur nav vairākuma, kas būtu nācija, tur ir daudzi. Tāģeki, Uzbeki, un daudzi citi, kas dzīvo šajā valstī, varētu teikt, ka tas ir izveidots kā mākslīgi, un līdz ar to arī uh, vēsturē ir bijuši daudzi uzbrukumi, revolūcijas, diktatūras. Viens no būtiskākajiem notikumiem pēdējā uh, pusgadsimtā ir tas, ka, ka daudzas, ka pasaulē daudzas valsts ir izveidotas, atšķeltas, agrāk bija tikai 80, tagad ir daudz, daudz vairāk. Un tas bija centiens veicināt lielāku labklājību, bet, diemžēl, tā nenotiek, bet izskatās, ka šis kontinents savukārt iet pretējā virzienā. Liels paldies, un tagad mums ir uh, balsojums skaidrojums par rekomendāciju, un tagad mēs atkal runāsim par Fotigas kundze ziņojumu. Kas notiek? Mm, tas tā ir rezolūcija, kas ir saistīta ar ziņojumu. Es tev ne līdz galam saprotu. Paldies priekšsēdētāji. Fotigas kundzes rezolūcija. Tagad mums ir uh, Zdrojevska kunga ziņojums par Brexitu. Un tas nozīmē, ka par Erasmusu mēs šeit nerunāsim, jo uh, mēs īstenībā esam izlaiduši vienu ziņojumu, jo es īsti nesaprotu, esmu pieteikusies, bet kāpēc mēs nerunājam par aģentūru? Paldies! E per quanto riguarda la relazione Zdrojevski, onorevole. Runājot par Zdrojevska ziņojumu, tur nav paredzēta diskusija vai balsošanas skaidrojums, un tāpēc arī šis skaidrojums nenotiek, un tāpēc arī tagad Fotigeres ziņojums Messeršmita kungs ir sarakstā. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji! Nēlos runāt par rezolūciju, par Eiropas Savienības un Afganistānas sadarbības nolīgumu. Mēs šeit nerunājam par ārlietu politiku. Ļoti daudz vēlas, lai šāds nolīgums tiktu noslēgts, bet es runāšu par vienu ārkārtīgi būtisku jautājumu. Komisija ir runājusi par to, mums, ka mums ir jāveido Eiropas Savienības armija, un parlamenta deputāti, arī komisijas eh, pārstāvji uzskata, uh, ka būtu nepieciešams visu aizsardzības uh, politiku centralizēt. Bet Fotigeras kundzes ziņojumā ir nepareiz atspoguļota realitāte. Šeit tiek runāts par NATO vienošanos, bet īstenībā NATO ir uh, līgums par aizsardzību, tā arī sasaista Eiropas Savienību ar ASV, un tas ir arī nākotnes risinājums. Mēs nevēlamies nekādu jaunu aizsardzības modeli. Mēs varam pieturēties pie tā, ko jau piedāvā NATO, un, manuprāt, tas ir labs risinājums. Lielas paldies! Un tagad Lokegarda ziņojums, un sāksim ar Lusi Andersonu. Andersonas kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Lai gan neviens uh, neiebilst, ka būtu nepieciešami labāki likumi, lai uh, cilvēki ar invaliditāti varētu gūt labumu no produktiem un pakāpojumiem. Šobrīd ir tā, ka apvienotā karaliste mēģina uh, mazināt uh, nosacījumus, of, uh, oficiālos nosacījumus, piemēram, infrastruktūras pieejamības. Tas attiecās arī tagad uz transporta, uz transporta līdzekļiem. Arī ieviešanas periods ir pārāk garš. Te pašā laikā esmu ļoti gandarīta par uh, pozitīviem elementiem, piemēram, arī par uh, pakalpojumu termināliem, par banku pakalpojumu pieejamību un arī par sankcijām, kas šobrīd tiek piedāvātas, ja uh, šie noteikumi netiek ievērot. Tieši tādēļ esmu balsojis par šo ziņojumu. Lielas paldies, un tagad aicinu Pospišilu kungu. Vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu atbalstījis šo ziņojumu, jo daudzos jautājumos mēs pat varētu būt ambiciozāki, jo mēs šeit runājam par cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama papildu palīdzība. Mēs vēlamies palīdzēt tiem, kuriem ir kāda invaliditāte vai ierobežojumi, lai produkti un pakalpojumi uh, kas ir pieejama Eiropas Savienībā, būtu pieejama patiesi visiem. Un tas ir pareizs signāls, tā ir pareiza doma, esmu atbalstījis līdz ar to šo ziņojumu, lai gan, kā es esmu teicis, varētu arī ambiciozāk atsevišķos aspektos, lai nodrošinātu uh, produktu un pakalpojumu pieejamību. Un es ceru, ka parlaments un komisija turpinās strādāt pie Uh, šī jautājumā un nāks klajā ar ambiciozāku risinājumu tā, lai tik tiešām visi Eiropas Savienības pilsoņi varētu izmantot produktus un pakalpojumus. Paldies, un tagad aicinu Polčaka kungu. Vienu minūte. Paldies, priekšsēdētē. Es arī esmu atbalstījis šo ziņojumu, jo uzskatu, ka ir svarīgi, lai Eiropā nebūtu nekādu šķēršļu, lai nebūtu nekāda veida šķēršļu arī tiem cilvēkiem, kuriem ir kāda veselības ierobežojumi. Mums ir nepieciešams pirmkārt nojaukt jau kādus uh, likumīgus šķēršļus, kas, piemēram, definē uh, kādus ierobežojumus var būt, bet, protams, arī visi jautājumi, kas ir saistīti ar pilnu uh, brīvību izmantot uh, visus produktus un pakalpojumus. Ir svarīgi runāt arī par pro proporcionalitāti, par samērīgumu, jo ir daži mazi un vidēji uzņēmumi, kuriem uh, Nav viegli pilnīgi visus nosacījumus izpildīt, kas šobrīd ir noteikti. Man nav simtprocentīgas pārliecības, vai tiešām visām mazo un vidēju uzņēmumu mājaslapām būtu jāuzliek tie paši pienākumi, kādi tiek uzlikti lieliem uzņēmumiem, bet es esmu nobalsojis par. Lielas paldies! Un tagad aicinu Hannanu kungu, bet skatos, ka viņš nav. Līdz ar to mēs varam turpināt uh, skaidrot par Koeļo uh, ziņojumu un sākam ar Makovei kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Vīzu informācijas sistēma, tā saucamais viss, atbalsta vīzu uh, sistēmas darbību, tā ir iespēja nodrošināt labu robežu aizsardzību, migrācijas plūsmu kontroli, un Tas attiecās arī uz to, kā trešo valstu valsts piedarīgie var iebraukt Eiropas Savienībā. Jauna vīza informācijas sistēma nodrošina labu savstarpējo savietojamību, runājot par datiem Eiropas Savienībā. Tā ir laba sadarbība, efektīva sadarbība un turklāt inteliģentā sadarbība. Sekundžu laikā ir iespēja nodrošināt informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības ārējas robežu sadarbību. Tā ir iespēja uzlabot drošību, un tas, protams, ir mūsu mērķis. Uh, šis jaunais normatīvais akts par vīzu informācijas sistēmu, tā ir iespēja arī nodrošināt sešus uh, gadus, sešus gadus informācijas uzglabāšanu, tā ir iespēja uh, līdz ar to ilgāku laiku turēt vajadzīgo informāciju. Un tagad lūdzu Messeršmita kungs viena minūte. Uh, Tautas staigāšana uz Eiropu ir viens no mūsu izaicinājumiem. Pēdējos gados mēs esam pamanījuši, ka tā ir tiešām patiesa katastrofa. Mūsu valstis ir cietušas. Eiropas Savienība mēģina tagad risināt šo problēmu, bet līdz šim mums nav veicies pārāk labi. Mēs redzam, ka ja mēs atvēram ārējās robežas, tad no Sīrijas iebrauc teroristi. Mēs esam redzējuši arī tas, ka uh, Iekšējo robežu ieviešanu nevienmēr ir izcinājums, jo šobrīd ir tā, ka uh, teroristi var pārvietoties Eiropas Savienības iekšienē. Mēs cenšamies kaut ko risināt. Mēs cenšamies tagad uh, vīzu jautājumu kontrolēt labāk. Tas ir labs risinājums, bet varētu teikt, ka tas ir par vēlu. Uh, Kur tagad būtu Eiropa, ja tādas valstis kā Dānija neieviestu nacionālos noteikumus un savas uh, robežas kontroli? Paldies! Liels paldies! Un tagad aicinu izteikties par Dāli kundze ziņojumu. Un arī Mr. Šmita kungs, jūs varat runāt vienu minūtu. Jā, nu, vismaz uh, lielākā daļa eiropiešu tagad ir sapratusi ka parlaments komisija vai Eiropas Savienības aģentūras pieņem lēmumus, kā iedzīvotāju sastāvs tiek veidots viņu valstīs. Tas ir būtiskākais jautājums, kā pēc paudzes vai divām izskatīsies mūsu valstis. Un mēs gribam mūsu mantojumu, mūsu kultūru saglabāt to, ko agrā, agrākās paudzes ir likušas uh, mūsu šūpuļos, nevis šo tautas ceļošanu. Līdz ar to es domāju, ka priekšlikums ir slikts. Vienīgais labais punkts ir tas, ka dalība valsts pašas pieņem lēmums par savu dzīvu nākotni. Un tāds milzīgs projekts, kas šo maina, to nevajadzētu uzspiest Eiropiešiem. Paldies, nākamā runātāja Silvija Kosta, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs. Jaunais patvērumu un migrācijas fonds saņēmis 10,5 miljārdu finansējumu. Nu, tas ir kas absolūti jauns. Solidaritātes princips veido juridisko bāzi. Un tas regulē ne tikai pirmo uzņemšanas procesi, patvērumu meklēšanas un migrācijas fonds nodarbojas ar trešo valstu kontaktiem un uzņemšanas noteikumiem. Valdībām būs iespēja ievērot norādes, it īpaši mans pārstāvētās valsts. Itālijas darbība varētu būt atbilstoša, jo līdz šim līdzekļi ir tikuši saīsināti, respektīvi samazināti. Paldies, nākamais runātājs būs Cambatskī kungs. Paldies. Es eh, balsoju pret. Migrācija ir eh, viena no lielākajām un nozīmīgākajām eh, problēmām, un šis priekšlikums nav akceptējams. Tā vietā, lai pievērstos gala rezultātam, mēs vairāk uzmanības veltam migrantu situācijai, gan legālo, gan nelegālo migrantu situācijai kultūru uzspiešana nav pieļaujama. Un pieņemums, ka nelegāli cilvēki, tie, kas ir ieradušies, saņems finansējumu, tas ir absolūti neakceptējums manā izpratnē. Konsultācijas par šī fonda izveidi tika veiktas arī ar nevalstiskām organizācijām, kas, kuras tika uh, turēts aizdomās par uh, cilvēku nelegālu pārvietošanu. Paldies! Nākamais jautā, uh, runātājs Kuišuka kungs. Mēs runājam šeit par politisko vēlmi un veidojot patvēru migrācijas fondu, tas ir vienīgais veids, kā pārtraukt cilvēku nelegālu pārvietošanu un glābt tūkstošiem dzīvību. Tas ir pozitīvs solis, lai pārvaldītu regulētu migrāciju Eiropas Savienībā. Šis priekšlikums dalību valstīs varēs uh, atbilst uh, to saistībām un uh, arī veidot kopēju Eiropas patvērumu sistēmu, veicinot legālos migrācijas uh, kanālus un attiecībā uz trešo valstu piedarīgajiem rīkoties atbilstoši noteikumiem. Tas atbildīs solidaritātei un tam, ka atbildība tiek sadalīta līdzvērtīgās daļās. Paldies! Paldies! Nākamais runātais būs Kšibeka kungs. Priekšsēdētāja kungs. Uh, Migrācija Eiropā burtiski ir radījusi tādu kā politisku uh, zemestrīci. Dažādajās valstīs migrācijas jautājumi tiek uztverti atšķirīgi. To redzam arī veidojot šo patvērumu migrācijas fondu. Eiropas Savienība vienkārši vēlas īstenot uh, tās. Uh, darba kārtību neievērojot uh, dalību valstu uh, vēlmi. Uh, Slovākijā pastāv uzskats, ka šie eh, līdzekļi jāizmanto tur, kur rodas migrācija, bet šī nauda būs burtiski kā magnēts. Es esmu apmeklējis gan ostas, kur migranti ierodas, gan citas uh, lokācijas. Mums jārūpējas, lai cilvēki paliktu vietās, no kuras ir cēlušies, jāpalīdz viņiem tur uz vietas. Prezidents Makrons ir noslēdzis eh, līgumu ar uh, Āfriku un vērsies ar vēstuli pie uh, parlamentiem šādā veidā. Slovākijā kristīgā kustība, kuras priekšsādātājs es esmu, pārstāv viedokli, ka mums jārīkojas tur, kur krīzes rodas. Visādi citādi nonākam strupceļā. Paldies! Paldies! Nākamais būs Fajonas kundzes ziņojums un pirmais runātājs Čambaska kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eiropas komisija Priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs vēl vienu no kolēģiem vēlas uzstāties. Es gribēju arī uzstāties, saka Šoidrovs kundze, ja iespējams. Es gribētu mutiski skaidrot manu balsojumu. Es redzu, ka uh, Tas ir domāts par nākamo jautājumu, bet es prasīju uh, runas laiku par uh, patvērumu migrācijas fondu, par iepriekšējo. Jā, nu, lūdzu, tad uh, varat tagad uzstāties un Džambatska kungs uh, būs tik laipns, ka pagaidīs. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs. Vēlos sniegt savu skaidrojumu par jautājumiem, kas ir saistīti ar patvērumu un migrācijas fondu, bet šķiet, ka te ir kāda kļūda ieviesosies, līdz ar to es nebiju uzreiz sarakstā. Migrācijas krīze noteikti uh, nozīmē to, ka mums ir nepieciešams sistēmisks risinājums. Ir jāskatās, kā mēs varam kontrolēt situāciju Eiropas Savienībā un jāsadarbojas ar trešajām valstīm, lai mums nebūtu iemeslu uh, Uh, lai personas, uh, kā nelegālie migranti, uh, iebrauktu Eiropas Savienībā. Tāpēc ir nepieciešams palielināt par 5% palīdzību trešajām valstīm. Es esmu balsojusi par to, lai mēs varētu skat, pa, palīdzēt trešajām valstīm un šo 5% uh, griesti. Galu galā es nevarēju atbalstīt uh, parlamenta nostāju. Paldies! Un tagad pārējām pie Fažonas kundzes ziņojuma. Čambāskie kungs, paldies priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo ziņojumu. Tāpēc, ka Eiropas komisija piedāvā jaunu fondu nākošā daudzgad finanšu schēmas uh, eh, periodu laikā. Tas varētu šis labi, taču Manai valstī Bulgārijai ir robeža ar valsti, kuru mēs nevaram dēvēt par mūsu partneri. Tā ir Turcija. Un tas ir nākošais piemērs ārkārtīgi liberālai praksei, kas tiek eh, pasniegta kā ārkārtīgi vajadzīga prakse. Īstenībā termini, kas ir izmantot šajā ziņojumā, ir pilnīgi pretrunīgi. Kāds, kurš ir nelegāli nonācis Eiropas Savienības teritorijā, nevar pamatot savas prasības uz šietamo nelegālo darbību robežsargu Uh, jomā. Mēs uh, nedrīkstam šādi rīkoties. Paldies, Kočakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā mēs zinām, Eiropas Savienības politikas galvenais mērķis saistībā ar arī robežu pārvaldību ir izveidot integrētu arī robežu pārvaldību. Taču tas ir jādara, ņemot vērā atbilstošas garantijas. Jāņem vērā Eiropas Savienības pilsoņu brīvu pārvietošanās. Te ir runa par brīvību, tiesiskumu un taisnīgumu. Es augstu vērtēju, ka tiek izveidots instruments uh, finansālam atbalstam robežu pārvaldiem vīzām. Šis ietvers ir paredzēts, lai efektīvāk risinātu izaicinājumus, ar kuriem saskaramies. Te ir runa par uh, ar Eiropas Savienības arī robežu reālu apdraudējumu un pārvaldīšanu. Paldies, Polčakungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es esmu atbalstījis šo ziņojumu, jo Schengenas telpa un tā eksistence ir viens no vislielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem, un tāpēc arī finansiāls atbalsts ir ļoti svarīgs. Mēs varam kopā pārvaldīt robežas un nodrošināt pienācīgu finansējumu. Tas ir viens no aizsardzības un drošības jautājumiem. Ja cevišķi mēs skaidri to varam redzēt uh, migrācijas krīzes laikā, tas ir svarīgi arī uh, runājot par Schengenas uh, telpas drošību. Tāpēc es arī uzskatu, ka šis priekšlikums par to, ka fonds varētu būt izmantojams, lai arī izsinātu migrantu krīzi, agrāk tāds priekšlikums nebija izskanējis nākotnē, mums būtu nepieciešams gan pie, uh, eh, robeža aizsardzību un policijas aizsardzību apvienot. Paldies! Paldies! Pārējām pie Holmajeras kundze ziņojuma. Makovejas kundze, lūdzu. Viena minūte. Mulțumesc! Fondul pentru securitate... Paldies! Iekšējās drošības fonds tika izveidots 2014. gadā, lai veicinātu pārobežu sadarbību. Mm, tas bija paredzēts arī, lai veicinātu informācijas apmaiņas starp dalībvalstīm. Šī fonda finansējums nāk no Eiropas, lai nākošajam periodam no 20. līdz 27. gadam. Tas ir paredzēts, lai apkarotu organizēto noziedzību. Šī problēma ir aktuāla visām dalībvalstīm. Vēlos uzsvērt, ka pārobežu organizētās noziedzības apjoms ir pieaudzis, tāpēc šie līdzekļi ir vajadzīgi, lai konsolidētu mūsu ārējās robežas. Līdz ar to mēs arī varēsim iepirkt vajadzīgo aprīkojumu, kas ļaus skenēt visu to pilsoņu pases, kas šķērso Eiropas saimnības robežas. tiks eh, skanēta arī. Tiks skanēt arī pasažieru dokumenti, tas ir ļoti svarīgi. Tātad ir vajadzīgs šis finansējums, lai būtu pie, eh, iespēja finansēt šādas ierīces. Diemžēl visām dalībvalstīm nav pie šim fondam. Paldies! Tīra gaisa, ziņojas par tīro gaisu. Paldies priekšstādātāji! Es atbalstīju šo rezolūciju, tāpēc, ka es uzskatu, ka vide ir eh, mūsu visu atbildība. Mums ir jābūt par paraugu šai jomā. Diemžēl saskaņā ar pēdējiem statistikas datiem manas valsts, Bulgārijas galvaspilsēta, ir 15. vietā pasaulē attiecībā uz piesārņoto gaisu apkurei galvenokārt tiek izmantoti šādi netīri avoti, ir arī daudz vecu automobīļu. Šai pilsētā arī pilsētas transports ir pārāk dārgs, ir arī piesārņojums no rūpnīcām, mums tas viss ir jāapkaro. Trūkst arī eh, zināšanu un jāapkaro arī nabadzība. Mums ir jāsniedz finansējums vidas aizsardzībai. Paldies! Paldies, Krupas kundze! Es esmu, at, esmu atturējusies no balsošanas par šo rezolūciju, jo šeit ir tik daudz problēmu, kas mums ir jārisina, tāpēc mēs neesam uh, mierā ar to, ka mēs vienkārši atsakamies uh, 2030. gadā no ogļa, uh, ogļa, ogļa izmantošanas, jo šobrīd Polijā mēs joprojām turpinām uh, izmantot ogles, lai saražotu enerģiju. Mazu emisiju enerģija ir nepieciešama Eiropā. Tas ir aizsardzības jautājums, tas ir saistīts ar mūsu drošu tu, drošu ekonomiku, un joprojām mums nav pētniecības datu, lai var, nu, kas var nodrošināt uh, energodrošību arī tur, kad ir kur ir nestabili, uh, nestabilās piegādes. Šobrīd mums ir nepieciešams nodrošināt elastību risinājumu un risināt arī uh, tādu uh, aizsardzību pret tādiem uh, piesārņojumiem kā halogēns. Pirakums vien minūs. Paldies, es balsoju par šo rezolūciju, kaut arī Eiropas Tautas partija bija pret divu apsvērumu daļu. Pirmkārt, nacionālie Um, augstākie rādītāji sešiem galvenajiem piesārņotājiem, kas um, kaitē mūsu pilsoņiem, samazinās. Šī, šis pilsoņi pasaminās. Otkārt, tīram gaisam nav robežas, tāpēc uh, ir svarīgi, lai startautiskie standarti par tīru gaisu būtu vēl vairāk spēkā Eiropas Savienībā. Tāpat mums ir jāmulzē pilsoņi un uh, pašvaldības uh, lai transporta jomā vecie transporta līdzekļi tiktu aizstāti. Labs piemērs te ir Saloniki. Autobusi, kas piesārņo, eh, piesārņo gaisu un nāk par labu mūsu pilsoņiem, un par to jādomā arī vēlēšana kontekstā. Paldies, Zambaski kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es atturējos balsojot par šo ziņojumu, jo no vienas puses gaisa kvalitātes uzlabošanai jābūt prioritāte mums visiem, taču ir problēmas šajā, ar prasībām šai jomā, un vispirms tā problēma jāatrisina gaisa kvalitāte. Laika gaitā ir uzlabojusies, tomēr bieži vien standārti ar vienu netiek ievērot īpaši smalko daļiņu sakarā. Eiropas Savienība cenšas uzlabot gaisa kvalitāti, ieviešot regulas un noteikumus, veselu virkni noteikumu, jaunu ierobežumu attiecībā uz piesārņojumu tā tālāk. Eiropas Savienība atvēl finansējumu šiem mērķiem, taču gaisa kvalitāte neuzlabosies, ja nebūs apvienotu koordinātu centienu, ņemot vērā, ka trešām valstīm, dažām dalībvalstīm ir grūtības ar pašreizējo noteikumu īstenošanu. Mums jārod līdzsvars starp uh, rīcību un sociālajām izmaksām. Un mums jātīra gaisa no zemes uh, kvalitātes um, apkurs avotu izmantošanas. Kaputo kungs, paldies priekšstādātāji! Daudz cilvēku iet bojā slikta gaisa dēļ. Klimata izmaiņas sekas arī ir ārkārtīgas pat ārkārtīgas. 90% valsts, pasaules iedzīvotāji ir pakļauti piesārņojumam. No slikta gaisa iet bojā vairāk cilvēku nekā no slimībām un no kara darbības. Uh, un ASV ir eh, izstājusies no Parīzes eh, līguma, un man uztrauc pilsoņi. Esošā situācija pilnīgi absurda. Mēs vēlamies palīdzēt tiem, kas paši nepiesārņo, bet kas tiek pakļauti gaisa piesārņojumam. Man bail, ka eh, bērni man teiks, ka jūsu paudze bija vēl stulbāka par iepriekšējo, tā ir būtībā atombumba. Paldies, Runen Lernen kundze. Paldies priekšstādātājiem. Laba gaisa kvalitāte ir eh, būtiska sastāvdaļa mūsu visu labklājībā. Tāpēc man bija viegli balsot par šo ļoti svarīgo tematu, un es esmu priecīga par to, ka šī rezolūcija ņem vērā gaisa piesārņotājus arī pašās ēkās, jo cilvēki daudz laika pavada ēkās, kur patiesībā gaisa kvalitāte varbūt ļaunāk nekā ārpus tām. Tātad mm, cilvēki pēc tam ir spiesti ārstēties, tāpēc, ka gadiem ir pavadījuši laiku šādās ēkās. Un mm, šādi slikti apstākļi cilvēkiem ir gan darbā, gan mājās. Daudzi cilvēki zaudējuši darbspējas. spējas ir arī problēmas saistībā ar um, mitrumu. Arī li lielās oficiālās ēkās ar to ir problēma, kā slimnīcās, skolās, biroju ēkās, uh, mājokļos. Tīrs gaiss ir pamats mūsu visu labklājībai, tāpēc es esmu par jebkādu darbību, kas uzlabotu mūsu gaisa kvalitāti. Paldies! Lielas paldies! Un tagad Fotigiras kundze ziņojums Un es aicinu Pēnu kungu. Vienu minūti ir jūsu rīcībā. Eiropas kontinentā mēs saņemam arvien vairāk dezinformācijas un propagandas un uh, viltotas informācijas. Ja Eiropas Savienība mēģina kaut ko darīt, tad jautājums ir, kā mēs to darīsim. Eiropas Savienība pieņemusi lēmumu, ka mēģina situāciju labot ar dažāda veida regulējumu, ar to, lai mēs uh, ietekmēsim tos cilvēkus, kas, piemēram, pārvalda sociālos tīklus. Mēs cenšamies arī mm, diskusijas tagad regulēt, bet būtiska problēma šeit ir šāda, kas tad īsti ir propaganda, kas to definēs, kurš būs tā persona, kas lems, kas par propagandu var un nevar uzskatīt. Un totalitārie režīmi to ir darījuši. Sanāk tā, ka tagad mēs kļūstam par soģi un teiksim, kurš saka propagandu un kurš nē, ir režīmi, kas ar to nodarbojas. Un ir tikai viena vienīga iespēja. Respektīvi mācīsimies no Grieķijas, no Sengrieķijas. Viņi ir teikuši, ka ir svarīgi nodrošināt taisnīgu diskusiju. Tikai šādi var atbrīvoties no propagandas. Līdz ar to es nevaru piekrist tam, kas šobrīd ir ziņojumā, jo tas ir pret brīvu un netraucētu diskusiju. Lielas paldies! Līdz ar to tagad runāsim par nākamo asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību, Monako, Andoru un San Marino, un es aicinu Kengas kundzu. Lūdzu, vienu minūtu. Grācie, prezidente! Paldies! Paldies, priekšsēdētāj kungs! Šis balsojums apstiprina no Eiropas Savienības puses nolīgumu ar San Marino. Šādi mēs stiprinām saites ar San Marino. Mūsu draugi vienmēr ir bijuši Eiropas vēstures centrā. Mūs vieno kopējas gan politiskas, gan kultūras vērtības jāturpina šīs sarunas un jānoslēdz pat pirms šīs sasaukuma beigām ar politisku kopēju paziņojumu. Aicinam komisiju un Eiropas ārējās darbības dienestu noslēgt sarunas, cik ātri vien iespējams, nu vismaz nākamo divu gadu laikā. Tātad nākamo runātāju neredzu, tagad pārtraucu šo sēdi un sēdi turpināsim pulkstens 15. Paldies!